daži paziņojumi eh, eh, padomis pozīcija pirmajā lasījumā un komisijas pozīcija eh, tika pievienota sēdes protokolam. Trīs mēneši tiek doti parlamentam, kas tiek sāk skaitīt no rītdienas, no 21. janvāra. Šīs sēdes